So I, I suggest that we, that we... Aicinu sākt darbu. Pirmkārt, tehniski informācija. Tūkojums ir saņemams eh, visās oficiālajās valodās, izņemot gēlu valodu. Un tāpat es ziņoju, ka šī uzklausīšana ir pieejama straumēšanas režīmā, režīmā un arī runātāju uzstāšanās tiks ierakstītas. Godējumie viesi, godējumie deputāti, sveicu jūs šajā starpparlamentu eh, sanāksmē, kur organizēja lūgumrakstu komiteju, juridisko lietu komiteju, piedaloties Eiropas un dalību valstu ombudiem. Un es domāju, ka visiem šī būs lieliska iespēja pieredzes apmaiņai jo mēs piekritīsim, ka Eiropas Savienības likumu transponēšana, piemērošana nebūtu nav ideāla. Ir ļoti būtiski elementi mūsu demokrātijā. Mēs zinām, ka mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem tiesiskuma krīzē un arī um, saistībā ar iedzīvotāju uzticības kritumu Eiropas Savienībai. Līdz ar to ir ļoti būtisks Eiropas Savienības likumu īstenošana, lai stiprinātu mūsu ticamību un leģitimitāti. Eiropas Savienība var sniegt taustām labumu mūsu pilsoņiem un uzņēmumiem, ja tās likumi tiek praksē īstenoti praktiski un pareizi to neizdarot, atņem pilsoņiem un uzņēmumiem iespējas un tos labumus, ko tie var gūt no Eiropas Savienības likumiem. Tāpēc e, šodienas sanāksme ir ļoti būtiski, lai mūsu, ja, mums ir jāpanāk tas, kā Eiropas Savienības sasniegumi, likumdošana likumi netiek uh, zaudēti transponēšanas un ieviešanas procesā. Nacionālajie parlaments ir galvenie spēlētāji ne tikai transponēšanas etapā, bet viņu darbs veidojot Eiropas Savienības likumdošanu, politikas izvērtēšanu, ir attīstījies pēdējo desmit gažu laikā, it īpaši pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās Tāpat e, tās ir iesaistītas agrīnajos etapos, gatavojot Eiropas Savienības likumdošanu, politiskajā dialogā starp parlamentiem e, un Eiropas Savienības institūcijām, kā arī īstenojot savus uzraugošās pilnvaras attiecībā uz uh, subsidiartātes principu un tāpēc to iesaistīšanās ir ārkārtīgi nozīmīga jo tā stiprina Eiropas Savienības darbību leģitimizēšanu. Bet Nacionālajie parlamenti nav vienīgie šajā ieviešanas procesā. Daudzi nacionāli, reģionāli, vietēji līmeņi spēlētāji iesaistās šajā pasākumā un arī Eiropas Savienības institūcijas ir atbildīgas par eh, skaidru, caurskatāmu eh, likumu taisīšanu un efektīvu likumdošana un tās efektīvu īstenošana nozīmē to, ka pilsoņi labāk izprot savas tiesības pienākumus un es Līdz ar to ceru, ka šī būs auglīga diena, un interesantu viedokļu apmaiņai un bez kavēšanās. Es dodu vārdu kolēģim eh, deputātam Čakī, kurš ir lūgumrakstu komitejas eh, vicepriekšsēdētājs. Paldies, godējumie viesparlamenta deputāti, godējumie runātāji, dalībnieki. Man ir liels gods jūs uzrunāt šodien un sveikt jūs lūgumrakstu komitejas vārdā. Liels prieks ir sveikt visus dalībniekus šajā starpparlamentu komitejas sanāksmē, kur organizē juridisko lietu komiteju sadarbībā un lūgumrakstu komiteju sadarbībā ar Eiropas ombudu tīklu. Mēs runāsim par Eiropas Savienības likumu ieviešanu, transponēšanu un to, kā proti labāk īstenot Eiropas Savienības pilsoņu gādas, gaidas, kā mazināt ne, un novērst nepareizu likumu interpretēšanu vai ieviešanu. Divi pētījumi no tiem, kur tiks analizēti šī, šajā rīts uh, sesijā, attiec uz uh, leģislatīviem tekstiem, kur sakarā ir saņemti neskaitām lūgumraksti mūsu komitejām. Pirmkārt, 14. gada direktīva pār atsevišķu valsts eh, un privāto projektu ietekmu uz vidi un e, regula par avio pasažieru tiesībām. Vide un patērētāja tiesības ir divas no tām jomām, kur pilsoņi uzskata, ka Eiropas Savienības likumi ir labāk jāievieš un jāpiemēro dalību valstīs. Tiek pilnībā līdz ar to pamatota dalību valstu parlamentu, ombudu, uh, un ekspertu klātbūtni šajā sanāksmē, kurā mēs diskutēsim par šiem tematiem. Un es jums novēlu patīkamas, naudīgas debatas, un tagad dodu vārdu Selinai Gauerei ievadvārdiem. Viņa ir Eiropas komisijas ģenerāla sekretāra vietniece. Vārds jums! Paldies! Labrīt visiem! Man ir liels gods teikt šos ievadu vārdus šajā ļoti interesantajā diskusiju dienā par Eiropas Savienības likumdošanu. Kā komisijas priekšsēdētājs to norādīja savā uzrunā, Eiropas Savienība ir E, likuma savienība, un tās likumu īstenošana, ieviešana ir būtiska, lai mūsu pilsoņi varētu izmantot Eiropas Savienības politikas nodrošinātos labumus, lai viņi varētu izmantot tās tiesības, ko piešķir Eiropas Savienības likumi, kā arī, lai tie rastu ātrus un vienkāršus veidus, kā risināt un novērst e, pārkāpumus vai trūkumus, no kuriem e, viņi iespējami cieš. Tas ir nozīmīgi mums visos līmeņos dalība valstu reģionālā vietē un arī Eiropas Savienības līmenī. Iesākumā dažos vārdos ieskicēšu, ko komisija dara šajā sakarā. Pirms tuviem gadiem mēs pieņēmām paziņojumu par uh, eh, stratēģiskāku pieju Eiropas Savienības likumdošanai ar nosaukumu labāk rezultāti caur labāku piemērošanu. Un šis paziņojums balstījās uz diviem principiem, no kuriem pirmais - labāk sadarbība ar dalībvalstīm, lai panāktu labāku likumdošanas piemērošanu, jo preventīvais darbs ir vērtīgāks nekā situācijas labošana Un to var panākt ar labu sadarbību ar nacionālajiem lēmējiestādēm, transponējot un ieviešot Eiropas Savienības likumus. Tas attiec uz direktīvu transponēšanas uh, Eh, periodu, kad mēs paredzam dažādus rīkus un instrumentus dalību valstīm, lai viņi varētu vislabākajā veidā īstenot parlamentu un padomis eh, pieņemtos pasākums. Tieši tāpat arī tas attiecas uz periodu, kad mēs saņemam sūdzību eh, kāda teksta sakarā Un tad tā vietā, lai uzreiz vērstos tiesā pēc eh, iespējami ilga procesa, mēs mēģinam uzsākt dialogu ar dalībvalstīm un meklējot labu risinājumu attiecīgiem trūkumam vai pārkāpumam. Otra joma ir rīkoties operatīvi saistībā uz tiem trūkumiem, kas ir konstatēti, lai tos novērstu. Un šajā sakarā ir noteiktas četras prioritātes. Pirmkārt, lietas, kurās transponēšana nav notikusi vai ir bijusi nepilnīga. Otrkārt, lietas, kurās dalībvalstis neņem vērā justīcijas tiesas lēmumus. Treškārt, lietas, kur Eiropas Savienības finanšu intereses ir uz spēles. Un ceturtkārt, eh, lietas ar ekskluzīvu Eiropas Savienības kompetenci. Šīs ir mūsu četras prioritātes Mēs atzīstam, ka pilsoņiem un uzņēmumiem tas nav visvienkāršākais veids, kā nodrošināt pienācīgu ieviešanu, tāpēc mūsuprāt partnerība starp Eiropas un dalībvalstu ombudiem ir ļoti būtiska. Tāpēc, ka Eiropas Savienības pilsoņi vienmēr būs pirmais uh, eh, izaispunkts un īstpunkts eh, sūdzību iesniegšanai. Tāpat arī tas mums dod iespēju novērst sistēmiskas nepilnības. Pirms nedaudz vairāk kā viena gadā notika pirmā mūsu darba sanāksme ar Eiropas ombudu dalībvalstu ombudiem un komisijas dienestiem, lai redzētu, kā mēs vislabākajā veidā varam uzsākt šo partnerību. Un arī mēs sagaidām vēl vienu pasākumu drīzumā, jo mēs nopietni strādājam pie eh, šiem pasākumiem. Eiropas komisija eh, sniedz mums eh, ieskatu panorāmiskā režīmā pārdalību valstīs notiekošo, un tā ieskicēja pūliņus Eh, ko komisija veic Eiropas Savienības likuma īstenošanā. Un tiek uzsvērt četri elementi. Pirmkārt, noteiktas prioritātes un visbūtiskākie trūkumi, otrkārt mūsu pašu kritēriji, lai mēs rīkotos efektīvāk sūdzību sakarā, treškārts kā mēs stiprinām sadarbību un diskusijas ar dalību valstīm, un ceturkārt, kā mēs tiešā veidā komunicējam ar dalību valstīm e, šajā sakarā. Mēs augsti novērtējam šo atzinumu e, no e, revīzijas palātas, kā arī ņēmām vērā pirmkārt norādu uz pilsoņu tiesībām. Tik tiešām esam pārliecināti, ka uh, pilsoņu sūcija, sūdzības ir būtiskas, lai mēs varētu labāk uh, identificēt pārkāpumus, uh, jo tas uh, vislabākajā veidā dod mums iespēju izprast, kur šie trūkumi slēpjas, un mēs mēģinām tos apstrādāt saskaņā ar labas administrācijas principiem, rieģēt operatīvi, sniegt vadlīnijas, norādīt, kā rīkoties. Tāpat mēs esam apņēmušies sniegt atbildes 12 mēnešu laikā, bet mums ir nelielas problēmas ar uh, atsevišķu jautājumu pārvaldību. Nereti mēs saņem aicināju uh, eh, prasības pēc uh, finanšu kompensācijas. Nē, komisija ne, nevar sniegt šādu kompensāciju, tas ir tiesas kompetencija. Tāpēc mēs uh, mēģinām arī labāk informēt pilsoņus, lai tie zinātu, kur kādā sakarā vērsties. Un tas būtu ļoti noderīgi, tai skaitā arī sadarbībā ar ombudiem, lai tie varētu labāk informēt mūsu pilsoņus. Nākošais eh, punkts, ko revīzijas palāta uzskata, ka ir jārīkojas labāk, ir caurskatāmība. Mēs varam vēl daudz darīt šajā jomā. Un caurskatāmības sakarā pilsoņiem ir divpusējas gaidas. Viņi vēlas zināt, ko sagaidīt, kuras lietas mēs skatām, kāpēc mēs tās skatām un kā mēs rieģējam, un tāpēc mēs publicējam preses relīzes pēc ik vien pārkāpuma cikla, kā arī publicējot gadu pārskatu par to, kā esam strādājuši ar pārskā, pārkāpuma procedūrām Eiropas Savienībā. Tāpat arī šajā komitejā notiekošais ir ļoti labs veids dialoga veidošanā, lai panāktu to, ka mēs saņemam atgriezinisko saikni par to, ko mēģinam sasniegt. Tāpat arī pilsoņi eh, skata veidu, kā direktīvas tiek transponētas, kā tas notiek eh, dažādās dalībvalstīs, un mēs mēģinām arī dot pilsoņiem iespēju redzēt, kā viņu nacionālajie parlamenti ir eh, ieviesuši direktīvu, vai eh, ieviešana bijuši tā, bijusi tālajošāka, vai ir vēl papildu noteikumu dalību valstī šajā sakarā. Tādā veidā mēs sniedzam šo informāciju pilsoņiem. Un šajā kontekstā Nacionālo parlamentu loma ir ļoti būtiska, jo, lai nodrošinātu efektīvu īstenošanu, ir pirmkārt jāpanāk tas, ka transponēšana notiek pareizā veidā, un arī politiskā diskusija notiek nacionālajos fórumos un nacionālajā parlamentā, lai varētu pienācīgi veidot šo politiku. Un noslēgumā vēlos vēlreiz uzsvērt, ka Eiropas Savienības likuma ieviešana ir kopīgs uzdevums mums visiem dalībvalstu un Eiropas Savienības eh, struktūrām. Tas nav statisks un uh, uzdevums. Mums ir nepārtraukti jāuzlabo veids, kā mēs ieviešam likumdošanu, jo e, šeit nav runa par statisku likumu kopumu. Pagājušā nedēļā e, komisija nāca klēra paziņojumu par vienoto tirgu pēc padomis e, pieprasījuma attiecībā uz to, kā mēs varam labāk identificēt barjeras vienotā tirgus darbībai. Mēs konstatējām arī, ka šādas barjeras pastāv, tāpat arī neatrisināt jautājumu ar līdzlikumdevējiem, bet šajā paziņojumā ir liela sadaļa veltīta tam, kādi bija trūkumi likumdošanas ieviešanā Eiropas Savienības vietējā un dalībvalsts līmenī. Tāpēc tas ir ļoti būtiski, būtisks aspekts, jo bez pienācīgas ieviešanas likums zau, var zaudēt savu jēgu. Līdz ar to es vēlos novēlēt jums veiksmīgu darba dienu un ar lielu interesi uzklausīšu darba rezultātus. Paldies, Gauers kundze, un uh, tagad došu vārdu mūsu ombudei. Aurēlijas kundzei, lūdzu. Liels paldies! Uh, labrīt visiem! Un uh, Man ir liels prieks, ka varbūt šeit, jo tas ir svarīgi ne tikai mūsu Eiropas projektam, bet arī, lai izprastu tos demokrātiskos izaicinājumus, ar kuriem saskaramies, spēja cilvēkiem saprast, uh, kā tiek veidoti likumi un ieviesti, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Tā ir demokrātijas būtība, bet tas ir svarīgi arī mūsu cilvēcīgiem palīdzībām, lai varam kontrolēt savu dzīvi, lai varētu uh, just, ka mēs paši kontrolējam savu dzīvi, nevis tikai citi to nosaka. Aizvien globalizētākā un savienotākā sabiedrībā un pasaulē, kurā jaunās tehnoloģijas uh, lielā mērā kontrolē politisko darbu kārtību, jo ikdienas cilvēkam ir grūti uh, tad viegli no, uh, noticēt, ka varbūt pat parlamenti nekontrolē viņu pasauli. Nav sagadīšanās, ka apvienotās karalistas Brexit kampaņas um, organizatori izmantoja atgūsim kontroli saukli. Tas viss sakņojas tādā um, vajadzībā arī daudzos cilvēkos. Uh, Tad, kad cilvēki jūt, ka viņi ir zaudējuši kontroli, tad mūsu likumdošanas institūciju ticamība tī, cieš, pat ja tās ir demokrātisks. Šīs te kontrols trūkuma um, aspekts tiek bieži izmantots no eiroskeptiķu puses, un uh, tomēr arī daudzi Eiropas politiķi um, bieži vien pa, uh, kait, uh, tātad. Uh, vaino Brīselī viņu uh, neveiksmēs, un viņi bieži vien tā dara, pat ja viņi paši ir bijuši iesaistīti šo lēmumu pieņemšanā, kurus pēc tam kritizē vai neievieš pienācīgi. Tas ir kaut kas tāds, ko esmu centusies risināt, uh, strādājot pie uh, caurskatāmības uzlabošanas. Um, pavisam nesen um, bija izmeklēšana par lēmu pieņemšanu padomē, un tas šobrīd tiek skatīts Eiropas parlamentā. Eiropas pilsoņu tiesības zināt, kādu pozīciju pieņem viņu valdība, pieņemot likumus um, Brīselē. Uh, tās nav mazākas tiesības nekā tiesības uzzināt par likumdošanu viņu valstī. Eiropas Savienībā ir dažādi instrumenti, lai uh, dotu cilvēkiem teikšanu par to, kā Eiropas likumi tiek piemēroti. Uh, tāds redzamākais ir pārkāpuma kampaņas. Vairāk kā 700 uh, eh, pārkāpuma procedūras tika uzsāktas pagājušajā gadā komisijā, un uh, daudzas no tām ierosināja pilsoņi. Arī juridiskā tiesvedība tātad eh, arī var būt instruments, eh, kā eh, to darīt um, ar publiskām konsultācijām. Pilsoņi un interesētās puses var uzzināt, kā Eiropas Savienības likumdošana tiek izmantota, lai mainītu likumdošanu un Eiropas uh, pilsoņu iniciatīva, protams, arī ir svarīgs instruments, kaut gan tas vēl nav pilnībā izstrādāts. Uh, Es un arī citi tiesības sargi var strādāt šeit. Mēs esam kā tilts starp pilsoņiem un nacionālu administrāciju, bet mūsu uh, ombudu tīklā mēs cenšamies uh, veidot līdzīgu tīklu, tiltu starp uh, pilsoņiem un Eiropas administrāciju. Mēs esam sākuši arī veikt paralēlas izmeklēšanas, kur ja jautājums ir svarīgs gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Kā jūs zināt, tad Lisabonas līgums formāli noteikta tiešo um, Eiropas parla tātad, Nacionālo parlamentu loma Eiropas procesā. Nacionālajiem parlamentiem šeit ir būtiska loma spēlējama, piemēram, transponējot direktīvas vai uh, izmantojot zeltnās kartas procedūru. Eiropas lietu komitejas arī ir svarīgas šajā procesā. Starpparlamentārais dialogs ir svarīgs, lai šo lomu konkretizētu. Un man iedrošina tas, ka jūs šodien skatāt arī likumdošanas piemērošanu, ne tikai likuma pieņemšanu. Un tomēr visas procedūras, kas ir pilsoņiem un parlamentiem, lai uh, Eh, izdarīt ietekmi, ir svarīgi arī, lai viņi justos spējīgi to darīt. Ir eh, jānodrošina, lai pilsoņi varētu izmantot šos izmentu, instrumentus un ir jāuztver nopietni pilsoņu un eh, nacionālo parlamentu darītais. Viņi var būt spēcīgi spēlētāji, uh, izveidojot tādas būtiskas saites starp pilsoņiem un Eiropas institūcijām. Un kā konkrētu piemēru gribētu minēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lai arī kāds būs struktūrālās izmaiņas um, šajā instrumentā, būtiskākais jautājums ir plājasa starp uh, pilsoņu iniciatīvu organizatoriem un pasākumiem, ko piedāvā komisija pēc šīm prasībām. Ja mēs paraugāmies uz uh, pirmo eh, svarīgo iniciatīvu par tiesībām uz ūdeni. Pagāja gandrīz četri gadi, līdz komisija nāca klajā ar likumdošanas priekšlēnu atbildēt uz šo iniciatīvu. Tur ir vairāk iemesli. Protams, ka tas eh, radīja vilšanos daudzos, kas eh, uzņēma šo iniciatīvu, kamēr redzēja kaut kādu tieši juridisku ietekmi. Varbūt ir jāstrādā tālāk pie tā, kā labāk atbildēt uz pilsoņu gaidām, kas vēlas ietekmēt Eiropas likumdošanas procesu, un Gauras kundze uz to atsaucās, bet svarīgākais, kur sākt, ir vienkārši veicināt apzināšanos pilsoņiem un um, deputātiem ir jāzina, kā viņi var tikt izklausīti. Raugoties uz 2019. gada vēlēšanām Eiropas parlamentam, tas būs tāds tests, kā Eiropa reaģē uz populismu. Ir jānodrošina lai uh, cilvēki uh, eh, jūstu, ka viņiem ir ietekme uz uh, likumiem, kas tiek pieņemta Eiropas institūcijās. Paldies par uzmanību un ceru, ka šodien mums būs veiksmīgi tikšanās. Paldies, Arēlijas kundze, par šo iedvesmojušo uh, ievadrunu. Tātad tagad mēs varam pāriet pie pirmā paneļa, kur būs runa par transponēšanu, ieviešanu un piemērošanu attiecībā uz likumdošanu Eiropas Savienībā. Un pirmajā sesijā mēs analizēsim dažas uh, konkrētus piemērus. Uh, tātad uh, eh, jūrī un pētī komitejas šeit ir iesaistīts un šīs uh, lietas ilustrēs gan eh, likumdošanas transponēšanas, gan ieviešanas problēmas, un tādējādi būs par ko diskutēt eh, par to, kā eh, dot lielāku varu parlamentiem, lai panāktu Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu un transponēšanu. Tā kā pirmais panels ir par mediācijas direktīvu, uh, Tas ir pirmais Eiropas instruments, lai uh, veicinātu draudzīgu uh, strīdu risināšanu komerc un civillietās. Tātad saskaņā ar mūsu uh, darbu, lai nodrošinātu vienkāršāku pieeju tieslietu sistēmai, saskaņā ar Eiropas politiku, lai izveidot vienotu tieslietu jomu. Šis, šī direktīva ir svarīgs instruments, kā veicināt uh, tādu vienotu tiesvedības kultūru Eiropā. Mediācija veicina pilsoņu pieeja tieslietu sistēmai, var strīdas izsināt uh, lētākā veidā um, un nav jāvēršas uh, tiesā, kas ir gara procedūra. Mediācija dod uh, liels priekšrocības, tātad taupot naudu un laiku, un tā ir eh, piemērota pušu vajadzībām. Kopš direktīvas pieņemšanas juridisko lietu komiteja ir eh, monitorējusi transponēšanu un ieviešanu. Uzklausīšanas darba semināri ir notikuši, esam eh, uzklausījuši zinātnieku uh, atzinums, un pagājuši gadu mēs pieņēmām ieviešanas ziņojumu, novērtējot mediācijas direktīvas ieteikmē uz pilsoņiem un uzņēmiem kopš tās stāšanās spēkā. Monitorings, ko īstenoja mūsu komiteja, secināja, ka direktīva ir bijusi veiksmīga, veicinot apzināšanos Eiropas Savienībā pār mediācijas priekšrocībām, uh, bet ka tās ieviešana ir ļoti atšķirīga dalība valstīs. Un tāpēc mēs izteicām virkni ieteikumu dalību valstīm pastiprināt um, mediācijas izmantošanu, un to mēs apspriedīsim arī prezentācijā. Runāsim par šīm lietām, bet vispirms es gribētu sveikt uh, Marija um, Hosē Martines Iglesias, kura ir uh, Eiropas parlamenta juridiskā dienesta pārstāva. Paldies, ka esat ieradusies. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Es iesākšu par to, ka es atvē, lūkšu attaisnot juriskonsulta eh, eh, prombūtni šodien, kuram bija jābūt justīcijas tiesā. Vēl jau vairāk viņš ir noskums par nespēju piedalīties šodien, jo viņš eh, strādāja pie šīs pasākuma sagatavošanas. Turklāt mēs šodien runājam par ļoti būtisku jautājumu parlamentam un mūsu dienestam tiesiskuma savienībā, kāda ir Eiropas Savienība, jautājums par tiesību īstenošanu ir eh, centrālais tiesiskums sistēmā. Eh, tiesības, eh, tiesība pastāvēšana atkarība no tās īstenošanas. Ja valsts varas nespēja garantēt likuma darbību, tad tiesiskums vienkārši nespēja pastāvēt. Savukārt, Eiro, tiesību savienībai ir dabisks trauslums, jo pirmkārt tas ir auglis 28 juridisku atšķirīgu kultūru sarunas rezultātām. Tāpat Eiropas Savienība ir ļoti decentralizēta politiska struktūra, tai nav patiesas izpildvaras un tā uzdod dalību valstīm pienākumu nodrošināt tiesību efektivitātes. Tas nozīmē no vienas puses, ka dalībvalstu parlamenti ir iesaistīti likuma transponēšanā da, da, dalībvalsts tiesībās, ja tie nav tiešā veidā piemērojami, kā arī kā administratīvas struktūras iesaistās E, tiesību īstenošanā un piemērošanā. Mēs transponēšanas procesā saskaramies ar vairākām problēmām. Pirmkārt, e, dažādās e, un atšķirīgās mentalitātes un juridiskās kultūras, kā arī atšķirīgās procedūras un līmeņi tam, kā iesaistās dalībvalstu parlamenti. Tālāk papildus parādība ir tā, ko mēs dēvējam par izdaiļošanu, jeb citu citiem vārdiem sakot, papildu elementu pievienošana tekstam transponēšanas laikā. Tiesa, tiešajā transponēšanā var būt atšķirīgas administratīvās prakses un kopumā Eiropas Savienības eh, likumis eh, saskars ar neviendabīgumu problēmu mēs varam runāt par e, konkrētu lietu skatīšanu šo problēmu sakarā. Un e, kāda ir likuma devēja un parlamenta loma, kā arī komisijas loma, kur kontrolē šo īstenošanu. Pirmkārt, E, runājot par likumu īstenošanas kontroli, izvērtētu darbību efektivitāti, kuras mērķis ir uzlabot likumdošanu šajā gadījumā. Likumdevējiem ir jāzina, kā tad viss notiek procesā līdz pašām beigām, un Eiropas Savienības tiesība īstenošana ir Eh, bijusi pār nozīmīgu sadaļu pēdējā starp institūciju dialogā. Pār to, kāds ir gala rezultāts šim darbam. Un visā šajā kontekstā skaidri izriet tas, kā Eiropas Savienības likumdevēja sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem uh, ņemot vērā to lomu transponēšanā, iedzir sadarbība ir ļoti nozīmīga, gan arī tajā, kas attiecas uz izpildi dalībvalstu līmenī. Tieši tāpat ir nozīmīga eh, dalībvalstu ombudu loma, jo tiem ir jāseko, kā Eiropas Savienības likumi caur nacionālām normām un standartiem vai tiešo piemērošanu tiek īstenot dalībvalstīs. Un es gribētu mazliet antic jau anticipēt šo, šīs dienas darba rezultātu, jo, manuprāt, jautājums ir par to, vai ir nepieciešams šo sadarbību institucionalizēt, vai tas notikt caur administratīvu struktūru sadarbību, vai caur sadarbību politiskā veidā, un šeit atgādīju, ka pirmais protokols uh, eh, pielikumam pie līguma 8. pantā paredz iespēju veidot parlamentārās sadarbības struktūras ar pastāvīgu raksturu. Mums jau ir šādi labi piemēri finanšu sadarbībā, ārlietās, Eiropolu jomā, un es aicinu pārdomāt iespēju veidot sadarbības instrumentus nākotnē. Paldies! Paldies par šiem ieteikumiem, kuri varētu mums būt ļoti noderīgi eh, dienas laikā, un tagad mēs pāriesim pie diskusijas par mediāciju civil un eh, komerciālu lietās un dodu vārdu profesoram Giuseppe de Paulo, kurš ir pasniedzējis eh, Senpola juri, eh, juridiskajā augstskolā Savienotajās valstīs. tell from the title I kā jau uh, no uh, šīs uh, prezentācijas redzat, uzreiz uh, sākšu uh, manu uzstāšanās reizi 15 minūtēs, uh, mēģināšu izskaidrot, uh, kādēļ uh, šis, šī direktīva ir ļoti nozīmīga, bet vēl nav pilnīga un ļoti attālināta no tā, kādēļ tas tā notika un kādēļ. Uh, un ko Eiropas Savienība un dalība valsts varētu darīt, lai situāciju uzlabotu. Nu, būtībā noteiktās aprentās 2008. gada direktīva tiek vērtēta kā paradoks. Ir uh, pieci elementi. Pirmkārt, mediācija par to tiek daudz runāts, daudz tā tiek slavēta, bet pēc desmit gadiem tikai mazākā viens procents no visiem strīdiem uh, civil un komerctiesa jautājumos ir atrisināta šādā veidā. Tas nozīmē, ka direktīvas pirmais pants, kas aicina plašāku mediāciju un sagarantētu situāciju starp juridiskām procedūrām un mediāciju, vienkārši neeksistē, un balance arī nav garantēta. Treškārt, vicepriekšstādātāja Delvo ļoti pareizi uz to norādīja 2014. gadā Eiropas parlamentā mm, bija izskatīta, izskatīts pētījums par skaitļiem un statistiku. Jūras kundze komisāra toreiz teica, ka ir iespaidīgs uh, uh, skaits 20 līdz 14 bil, uh, miljardu gadā uh, iegūms tika vērtēts. Taču, ja mēs runājam par uh, valsts juridiskajām situācijām, tad ne pārāk daudz uh, cilvēku zina par uh, uh, šo uh, iespēju, uh, kur, teiksim, arī ir. Uh, strīdi tiek atrisināti, tajos tikai 25% tiek uh, uh, pilsoņu samaksātu un 75% no vispārējās nodokļu naudas. Un ceturtais uh, nozīmīgais darbs ir tas, ka ir uh, slēptās izmaksas ja no mediācijas. Konflikti skaits pieaug un visdrīzāk būs daudz vairāk skaitā to. Pasauli ir savstarpēji saistīta un visām uh, organizācijām ir um, jākontaktējas uh, ar pilsoņiem un jādarbojas arī ar, ir dažādi konflikti arī ar darbiniekiem. Tas nozīmē, ka nu visiem ir jābūt uh, tādam, ja tā var teikt, plakātnākam, ir uh, ātri jārisina situācijas strīdi, uh, vardarbība un pārējais. Tātad spēja vest sarunas, uh, rast risinājumu un iesaistīt sarunājās. Mēs kā uh, planēta Zeme mums tas ir jāpadara. Paradoks ir dalēji atrisināts vienā no aizdalību valstīs. Un arī Turcijā, Itālijā no 2014. gada ir 15 reizes vairāk mediācija izmantot nekā citās dalību valstīs. Un šis skaitlis oficiāli arī parāda, ka jauni gadījumi Tur, kur mediācija nav, tiek samazināta uh, 30% apmērā vidēji. Tas nozīmē, ka cilvēki nestrīdas vairākus, bet tas nozīmē, ka dažādās jomās ir sasniegts uh, samazinājums uh, līdz 49%. Un tikai 30% no gadījumiem tā ir pielietojama. 85 gadījumos ir mazāk mediācijas. Nav tā, ka Itālija ir nu, labāk piemērota, bet noteikumi tiek piemēroti. Un tāpat arī Turcijā gada sākumā tika pieņemts jauns likums, kas balstās uz Itālijas modeļa. Un līdz 200 tūkstošiem ir pieaudzis mediācijas skaits ar veiksmes procentu 67 10%. Turcijas likumdevēja mēģina piemērot tos pašus mehānismus, kādi ir bijuši veiksmīgi arī komerctiesībām. Tātad, nu par ko mēs runājam par šīm izmaiņām? Tas ir uh, sākums tātad uh, valstīs, kurās ir zemes. Uh, mediācijas līmenis, visas iesaistītās puses, viņām nav ne mazākās spūles, nav jāpielieto. Uh, viņiem kopā vienkārši jālemj, ka viņi nemēģinās. Viņiem nav tā uh, sistēma optīna. Un citās valstīs, ne tikai Turcijā, bet citās, uh, ir pretējs uh, uh, mehānisms, ir opt-out no abām pusēm tiek sagaidīts, ka viņi satieks. Viņi var teikt, nē, viņiem nav jāatrisina jautājums, viņiem nav jāveic mediācija visu laiku, bet viņiem ir jātiekas, lai vismaz mēģinātu. Un labākais veids, kā uh, paskaidrot abas divas sistēmas, uh, opt-in uh, pret opt-out, es domāju, ka tas uh, sakņojas uh, 2003. Uh, gada uh, pētījumos un tajā laikā bija uh, sarežģīti, uh, it īpaši uh, orgānu pārstādīšanas jomā um, bija nepieciešama apusēja uh, vienošanās un cilvēki, kas, piemēram, bija donāri no viņa puses. Un nebija šādas valsts 40-50%, vai nu ļoti maz cilvēku um, piekrita uh, tam, vai uh, maz. Šeit slīdītē jūs redzat, dzeltenajās bija nepieciešama piekrišana un zilajās ailītēs ir attaisnots valsts, kurās nav nepieciešama. Tātad Vācijā, piemēram, bija nepieciešama nepieciešama piekrišana. Jā, es piekrītu, ka man orgāni tiek izmantot kā donoru orgāni. Un zila attēlotajās valstīs otrāda sistēma. Uh, tur ir uh, jāsniedz uh, rakstiska rakstīs dokuments, ja cilvēki nevēlas, lai viņa orgāna tiktu eh, izmantot kā donora orgānu. Nu, tā tad šī ir šī sistēma opt-in, opt-out. Piekrišana vai um, izmantot vai piekrišana atteikties no izmantošanas. Tas arī raksturo to, kā cilvēki pieņem lēmumus, it īpaši brīžos, kad nav skaidrības. Uh, 2002. gadā ekonomikas Nobel prēmija tika piešķirta psihologam pār ierobežotu apziņu. Tā tad arī apziņa veikt mediāciju vai nē. Un tā tad mediācija vai var doties uz tietu, tiesu, lai saņemtu lēmumu. Pagājuši gadu uh, Ričards Teilers, ekonomists, uh, atkal saņēma Nobela uh, prēmiju par uh, ierobežotu racionālo uh, ietekmi uh, uz paškontroli. Tas uh, norāda uh, uz ļoti daudzām problēmām. Nu, piemēram, veselīgs uh, ēdiens, veselīga uh, vide cilvēku lielākā daļa dara to, kas ir ierasti. Ja jūs gribat, lai cilvēki taupītu pensiju agrāk, tad viņi ir automātiski jāpieraksta. Viņi pēc tam varētu izstāties no schēmas, bet sākumā ir jāsāk. Ja cilvēki gribētos, teiksim, lai viņu bērni ēd veselīgāku pārtiku vai bērnēd veselīgāku pārtiku, tad uh, produkti jānovieto savādāk plauktos. Nu, līdz ar to uh, ir uh, šādu pasākumu, tātad automātiskā mediācija nenotiek. Un šī uh, analīze nora, ļauj uh, atvasināt uh, vājos punktus direktīvā. Jūs redzat, uh, šeit uh, tie ir uzskaitīti. Nu, uh, piemēram, nav tāds optāta mehānisms uh, automātiski tas tiek tikai atļauts cilvēkiem dalību valstīs šādu iespēju saņemt. Un netiek teikts, kā optaut varētu izskatīties, cik ilgi jābūt mediācijai, cik tai būtu jāmaksā, lai tā tiktu akceptēta. Un es domāju, ka likumdevēji, tā kā daudzi citi likumdevēji, pasaulē bija apžilbināti, bet šāda. Uh, Um, mediācija un konfidenciāli, eh, kas um, dot iespēju atrisināt jautājumus. Cilvēki to ļoti labprāt izmantot un viņiem patiktu. Un bez tam cilvēki domā, ka mainot mediācijas eh, kultūru, cilvēki saprastu eh, tās priekšrocības. Bet statistika rāda, ka tas tā nav. Pirms pāris tūkstošu gadiem, pirms uh, Nobelprēmijas izveidošanas, uh, ir senais princips, ka redz labas iespējas, bet dara to sliktāko. Un ja cilvēki tikai pareiz rīkoties, tad nebūtu uh, nepieciešami policisti, luksofori, uh, daudz citumu un uh, uh, kas to, uh, lai zina, kāda būtu cilvēka rīcība, ja, piemēram, nebūtu uh, aizsardzības uh, jāvelk. Uh, braucot ar motociklu vai eh, motorolleru vespa. Tātad ļoti uh, nozīmīgi šeit jūs redzat arī 2010. gada tiesnolākums. Ja vēlties, lai sistēma būtu veiksmīga, tai jābūt, uh, nav jābūt brīvprātīgai, tātad vainu vainu. Tātad, un otra lieta, tiek uh, piedāvāti parametri, lai uh, sistēma būtu veiksmīgi, bet tā jābūt ātrai un uh, izmaksām jābūt ļoti zemām. Mēs redzam, kurās valstīs mediācija labi strādā, labi ir veiksmīga. Un tas ir jautājums par lēmumu pieņemšanu. Tātad tiesas pienesums 2014. gadā ļāva parlamentam izmantot iespēju 5.2 pāntu izmantot, lai visu šīs iespējas apvienot. Un jūs redzat, ka pieprasījums būtu abām pusēm tikties mediācijas procesā, nevis atrisināt problēmu, bet tikties. Uh, un uh, bez izmaksām. Un tagad paraugoties uz to, kas ir sasniegts, tad ir jābūt vienkāršai izstājas iespējām. 2014. gadā parlaments nomēla, nolēma gaidīt, un 2016. gadā tika pārskatīta, un šis priekšlikums atkal tika iesniegts 2016. gadā, bet, kā jau pieminēts, 2017. gadā parlaments atkal pieņēma lēmumu nemainīt situāciju un atstāt direktīvu neizmainītu direktīva ir neizmantot, un līdz ar to nacionālajie uh, likumdevēji uh, aizvien uh, uzturs tumsā, jo nezinu, kā tas varētu darboties. Četras valstis šeit uzskaitītas. Mēs redzam, ka nav īsti skaidrības, kā likumdošana būtu jātransponē. Vai tas būtu koncepcionālā līmenī jautājums? Uh, precīzām. Nu, piemēram, Rumānijā augstākā tiesa jau divkārt ir mm, noslāpējis mediācijas centienus. Un jūs varat iedomāties eh, valsts, kurā tiek investēts, kurā ir rūpniecība, un tad eh, pēkšņi tiesas lēmumu to maina. Diemžēl eh, tās valsts, kas neizmanto. Uh, respektīvi cieši no mediācijas neizmantošanas, ir Eiropas pilsoņi un rūpniecības nozaras. Tā tad tā nepieciešamība ir atzīta. Un es īpaši gribētu izcelt šodienas pasākums un parlamentu deputātu darbu un tiem, kas nemēģinās tik pārvēlēt, lai jums ļoti veids, un arī tiem, kas mēģinās tikt pārvēlēti. Tad, nu, ceram, ka mēs varēsim uh, diskutēt nevis pēc 10 vai 12 uh, gadiem, kāda ir uh, bijusi mediācijas vēsture, bet gan mēs varētu pēc iespējas ātrāk cerēt uz plašāku mediācijas ieviešanu un šo iespēju, nu, tā kā sākt aktīvu darbību priekšsēdētāji, paldies. Nu, tagad uh, komentāri un diskusija un uh, arī piemēri par to, kā, mm, kāda ir situācija dalība valstīs, kas uh, ir veiksmīgi izmantots, kādi vēl ir trūkumi, kas ir novērojami. Yes. I, I don't see, uh, so... Mm, es neredzu pagaidām vēl nevienu Marija eh, komentēs. Neliels komentārs jūs sacījāt, ka eh, Eiropas likumdevējs eh, dod no, uh, norādes, bet šis teksts bija ļoti sarežģīts uh, leģislatīvais teksts, jo tad, kad uh, sākās direktīvas pieņemšana. Tas prasīja ilgus gadus. E, process iesākās 2000. E, gadu sākumā un stāšanās spēkā šķiet bija 2012. gads, kad beidzās transponēšana. Pirmā problēma ir tā, ka vairākās dalībvalstīs nepastāvēja mediācija tad, kad tika pieņemta direktīva pār mediāciju. Un tas bija subsidiaritātes problēma dēļ, jo e, mediācija ir balstīta uz iekšējā tirgus juridisko bāzi un Šis process bija ļoti sarežģīts. Tas bija vienkārši komentārs no manas puses par grūtībām, par e, e, saistībā ar mediācijas direktīvas transponēšanu. Nākošais runātājs. Es mēģināju piesaistīt arī jūsu uzmanību. Bet tik tiešām process sākās 98. Eh, gadā Tamperē. Man bija tā iespēja eh, šeit pat uzstāties 2007. gadā, gadu pirms ieņemšanas. Tā kā mediācija sākās 95. gadā, tad es jutu, ka 52. pants būs pietiekams. Un man bija tāda e, tāds iespējas, kā ballītes viesi, ballītes e, namatēvam saka, es zinu, kur notiek labāka ballīte. Tāpēc domāju, kā Eiropas likumdevējam bija doma par to, kas darbosies labāk, kas nē. Ne Eh, Itālijā bija savādāka situācija, Francijā vēl savādāka. Kas tad eh, eh, veidoja tirgu piedāvājums pieprasījums, kā to laik bija zināms, bet nu neviens nav pilnīgi, pat šis parlaments ne. Un no 2008. līdz 18. gadam parlamenta pētījums sākās 11. gadā, tālāk nāka 14. 16. gads Tas bija laiks, kad vajadzēja palūkoties uz šo procesu atpakaļ, kurš bija prasījis 19 gadus, kas ir samērā ilgs prec, e, process. Vislabāko likumdošanas tekstu skaistums ir tajā, ka tie paredz e, izmēģinājumu periodus Paturēsim optinu, bet arī paturēsim optautu. Un atsevišķās federālās valstīs, kā piemēram Austrālijā, ir dažiem štatiem optīna modelis un citiem optautu modelis. Un jūs varat salīdzināt eh, atšķirīgas kultūras un ietekmes. Tāpēc eh, tāpēc es gribēju šo komentāru arī izteikt. Paldies! Like, as, as may... nu, tā tad, kā jūs uh, skaidrojāt, pilsoņu psiholoģijas uh, jomā vai jums ir arī skaidrojums deputātu psiholoģijai, kādēļ lēmums tika pieņemts šādā veidā. Nu, man liekas, ka jā, viens no jūsu kolēģiem pirmo reizi, kad ar viņu diskutēju un uzstājos šeit, tā vietā, ka ir prasīts lēmums, tas būtu obligāts. Un tad viņi toreiz teica, viņi, es esmu no labās puses, līdz ar to es neko negribu, kas būtu obligāts daudzos parlamentos situācija neatāstās tālāk, un ir tāds uzskats, ka obligāts ir slikts. 2005. gada regulācijā mēs redzam, ka ja šī mediācija tiek, obligā, tiek nolikta kā obligāta, tad dalību valstīm ir jādod uh, iespēja pieejai, vai mēs varētu uh, iedomāties direktīvu, kurā tas ir noteikti. Nu, līdz ar to tas ir tāds ļoti sarežģīts uh, sa, uh, situācija. Nīderlandes uh, kolēģi uh, runā par nu, tādu tā kā cilts attieksmi. Un, uh, nu, tā kā divas grupas, viena pār viena pret. Un tas priekšlikums, uh, kur jūs redzējāt, ir uh, praktiski at, uh, virkne praktiski attēlojums tam, ko mēs darām, un atspūļojums starp šīm diviem uh, pieejām. No vienas puses ir dati, kas pierāda, ka pilnīgā brīvprātīga optīna sistēma nedarbosies tā, kā tā ne, nav darbojusies nekur pasaulē. Un ja kāds šeit zālē zina kaut ko citu, tad lūdzu uh, pastāstiet man par to. Un no otras puses mēs nevaram likt pilsētiem, pilds, cilvēkiem uh, ris, meklēt risinājumu. Tātad nu, vismaz mēs varam uh, uh, likt cilvēkiem uh, vismaz mēģināt kaut ko darīt, un pēc tam varam izskatīt uh, pēc gada, cik daudz uh, gadījumā atrisināt, cik viņi ir apries, atmierināti, cik, ko saka cilvēki, ko saka advokāti, un dažās valstīs, kurās opozīcija noved pat līdz uh, strīdiem Argentīnā pirms vairākiem gadiem Itālijā. Uh, Tā tad um, likumdošanas situācija nav šī ļoti spēcīga. Tā tad ir jāsagaida, ka būs pretestība, bailes uh, no politiķa puses par kaut ko jaunu, taču parūgoties ļoti precīzi uz to, ko citas valstis dara, tas novestu pie ļoti skaidrām norādēm par to, kas ir izdarāms, ko vajadzētu pārbaudīt un kas noteikti nebūs uh, veiksmīgs. Drosmi un Nu, paraugoties uz citiem iespējamiem modeļiem, varbūt, ka situācija būtu arī skaidrāka. Paldies! <laughs> I don't want to transform that in a dialogue. Nu, varbūt, ka tas varētu nebūt dialogs, taču es biju uh, 2007. gadā, biju arī klāt, kad jūs uzstājāties. Es, mani nešokēja formulējums. Nu, būtībā Es piekrītu šai iespējamai analīzei, jo tas arī ir iemesls, kādēļ mediācijas direktīvā ir šie uh, formulējumi. Un ir piemēra arī tam, kas nepārāk labi darbojas. Un ne katrā dalība valstī individuāli uh, skatoties uh, dažādos veidos, taču atšķirīgās uh, pielietojuma uh, uh, sistēmas, ko jūs parādījāt grafikos, būtībā parāda uh, ka nav uh, homogēnas situācijas uh, mums. Mēs neesam bijuši veiksmīgi harmonizējot uh, visas uh, iespējas uh, aviācijas jomā. Nu, tāds ir secinājums. Es nezinu, vai jūs uh, tam piekrītat. Piekrītu un uh, iebildīšu pats sev, jo mediācijas modelis, kas uh, darbojas, ir uh, balstīts uz. Uh, direktīva Itālijas, Grieķijas un arī uh, Grieķijas uh, likums, kas tagad ir um, uh, iesaldēts, ir balsties uz uh, Itālijas uh, piemēru. Tad ir tik maz uh, no šīs direktīvas un tik maz ir izmantots. Uh, it, līdz ar to ir ļoti atšķirīga pieeja likumdevēja pusē. Daži ir pārāk uh, kautrīgi lēni, citi pārāk. Uh, tā kā agresīvi darbojušies, un līdz ar to nav šāda vienota uh, pieeja likumdevējiem darīt absolūti pareizo lietu. Un pēc desmit gadiem, es domāju, nu, var teikt, ka tā ir neveiksme. Direktīva ir veiksmīga, bet bija nepieciešami gadi. Itālijas 2013. gada likums, tam bija vajadzīgi divi vai trīs gadi, daži uzskatīja, ka vajag, ka nē. Trešais ceļš, tāds vidusceļš starp tiem, kas domāja, nevajag un vajag tika rasts Es parādīju to arī slaidos. Nu, vismaz ne tik tālu, cik tas skar konstitucionalitāti. Un, uh, Eiropas tiesa. Nu, tā tad ar plašāku un direkciju skaita būtu lielāka a, skaidrība. Un šim secinājumam, domāju, ka mēs varam abi piekrist. So if there are... Ja nav citu komentāru, tad ļoti labprāt uzklausīšu no dalību valstīm, kā dalību valstīs piedzīvo šo procesu, kādas ir iespējas, bet neredz nevienu, kas vēlētos uzstāties. Tā ir mūsu pirmās sesijas Noslēguma daļa. Nākamā daļa ir uh, vidus un publiskie uh, uh, projekti vidas jomā. Priekšsēdājs būs Čakī kungs, un viņš tagad ir devies uz uh, balsošanas procesu. Man jāatvainojas viņa vārdā, viņš ir kāda citā komitejā un strādā vēle, uh, balsošanas uh, uh, režīmā. Viņiem ir jābalso par, eh, par eh, jautājumiem. Līdz ar to tagad izsludinu īsu pauzi - desmit minūtes.

So, ladies and... Dāmas un kungi, dārgie draugi, es domāju, ka mēs varam turpināt skatīt mūsu šodienas uh, darba kārtību. Man ir liels gods sveikt uh, Martu Balesterus kundzi. Es ceru, ka pārāk slikti neizrunāju jūsu vārdu. Sveicu jūs šeit. Liels prieks jūs uh, satikt. Viņa ir uh, politikas eh, konsultante konsultāciju uzņēmā Beļģijā, un viņa runās par 2014. Eh, gada direktīvas par eh, ietekmi publiskiem un privātiem projektiem uz vīdi, transponēšanu un ieviešanu. Paldies, ka ieradāties, un jums vārds neierobežots laiks 20 30 minūtes varu jums droši dot. Lūdzu, jums kundz vārds. Thank you. Paldies. Liels paldies, ka dodat man iespēju šodien šeit runāt par 2014. Eh, gada mm, ietekmes uz vidu novērtējumu direktīvas ieviešanu. Šī prezentācija ir eh, sastādīta ar mērķi, lai sniegtu parlamentam uh, galvenos elementus, kas ir iekļaut šajā 2014. gada direktīvā un kas parlamentam būtu jāzina un kam jāpievērš uzmanība, jo šeit uh, būs vairāk būtiski elementi, kas būs jāņem vērā nākamajā parlamenta sasaukumā. Galvenie iemesli ir tādi, ka direktīva stājās spēkā 2014. gadā, un tā dalībvalstīm ir jātransponē nacionālajā likumdošanā, un tas bija jāizdara līdz 2017. gadam. Šobrīd Eiropas komisija skata likumdošanu, ko ir iesūtījušas dalībvalstis un ir svarīgi, lai Eiropas parlaments uh, ka um, parlaments novērtētu uh, Eiropas likumdošanas ieviešanas uh, progresu. Un ir svarīgi, lai parlaments pievērst uzmanību tam, lai šie svarīgākie elementi, ko šodien apspriedīsim, patiešām arī um, tiktu piemācīgi transponēti un ieviesti katrā dalībvalstī. Papildus tam, uh, Direktīva prasa, lai e, reizi sešos gados, sākot ar 2017. gada maiju, būtu e, ziņošanas mehānisms no visām dalību valstīm, lai tiktu ziņots par e, dažādiem datiem un informācija tiktu sniegta par direktīvas ieviešanu. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir jāapkopo informācija, jāvāc informācija jo tam ir jāsniedz komisijai dati, kvantitatīvi dati par to, cik ietekmes novērtējumi ir veikti dalību valstī, kāda informācija, cik tas uh, izmaksāja veikt šos ietekmes novērtējumus un vai ietekmes uh, novērtējumi, kas ir veikti, saturēja informāciju, kur prasīja direktīva. Un šī iemesla dēļ Dalībvalstīm būs jāvāc informācija, tās nevarēs gaidīt sešus gadus, uh, Uh, un tikai tad uh, ziņot komisijai un sniegt visu šo informāciju. Un tāpēc ir svarīgi, lai Eiropas parlaments un arī Nacionālajie parlamenti nodrošinātu to, lai dalībvalsts izstrādātu sistēmas, kas nodrošinātu informācijas vākšanu regulārā veidā, tātad katru gadu, lai pienācīgā laikā, kad tas ir jādara, tātad pēc sešiem gadiem, uh, kad ir jāiesniedz informācija, lai tā būtu savākta un lai būtu par ko ziņot. Šī direktīva ir veca direktīva. Tā sākās 30 eh, gadus atpakaļ, tad 85. gadā, un galvenais mērķis eh, ir nodrošināt eh, vīdes apsvērumu iekļaušanu lēmumu pieņemšanā. Tātad pirms uh, tiek sniegta atļauja kādam projektam, vai tas būtu privāts vai pro, publisks, eh, ir jānovērtē eh, pienācīgi ietekme uz vidi. Kāda būs ietekme? Un par to arī ir šī direktīva. Tātad galvenais mērķis ir vidas aizsardzība, bet tas nozīmē, un brīdī, kad tā tika pieņemta, galvenais mērķis un uzsvars bija uh, skaidri uzsvērt, ka te nav tik daudz runa par vidas aizsardzību, proti eh, vidas aizsardzība nevienmēr nozīmē um, eh, projektu aizliekšanu, bet vispirms ir jāanalizē, kāda būs šo projektu ietekme uz vidi, un ir jācenšas uh, strādāt ilgspējīgas attīstības virzienā. Direktīva uh, ir atjaunota vairāk kārt. Eh, galvenokārt, lai to pielāgotu tehnoloģiskajai attīstībai. Piemēram, tad, kad tika pieņemta CCS direktīva, oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas direktīva, un tad uh, kad tika pieņemta konvencija par to, lai pub publikas iesaisti tik nodrošināt šajā procesā. Bet direktīvai eh, ir bijuši 25 gadi ieviešanas, un komisija izlēma novērtēt šo ieviešanu un pārskatīt uh, direktīvu Un 2012. gadā tika piedāvāta jauna direktīva, kuras mērķis būtu atrisināt tās problēmas, kas tika identificētas pārskatīšanas rezultātā. Piemēram, samazināt administrīvo slogu vai arī vienkāršot procedūras, kas ir novērtējuma pamatā vai arī pastiprināt uh, vidas aizsardzības mērķus, dažus no tiem, kas uh, šobrīd ir daudz aktuālāki nekā iepriekš, piemēram, klimata pārmaiņas vai bioloģiskā daudzveidība. Kas tad ir galvenie elementi šajā direktīvā, kas ir uh, jāskata kā galvenie? Pirmkārt, mums ir jāatzīst, ka šī uh, ir tāda procedurāla direktīva. Ir trīs galvenās fāzes - skrīnings, eh, tas ir tad, kad eh, projekts ir eh, jāizskata. Tad ir jāizlēmj, vai attiecībā uz projektu tiks veikts ieteikums novērtējums vai nē. Tātad tas tiek izdarīts šajā skrīninga procedūrā. Un tas tiek uh, izlemts balstoties uz projekta atrašanās vietu, raksturu un apmēru. Un tad, kad skrīnings ir pabeigts un tiek izlēmts, ka uh, par šo projektu tiks veikts ietekmes novērtējums, tad uh, ir šī tā aptvēruma fāze, kad atbildīgā iestāde lems, cik a, liela apjoma ietekmēs novērtējums šis būs. Un visbeidzot, pēdējā fāze ir ietekmes novērtējuma pieņemšana a, ar visu informāciju par a, projektu saturu un to, kā tas ietekmēs vidi. Direktīva pirmo reizi definēja to, kādi tad ir šie rezultāti, kas ir jāsasniedz uh, novērtējumam. Piemēram, visa informācija, kas attīstītājiem ir jāsniedz, lai uh, varētu pienācīgi veikt novērtējumu. Un tas arī definē šo te procesu, kāds ir jāīsteno attiecībā uz šiem trim posmiem. Piemēram, uh, ietekmes novērtējuma sagatavošana, kā tas ir jādara uh, un kāda informācija attīstītājiem jāsniedz. Uh, kādas konsultācijas ir jāveic un kāda izmeklēšana ir jāveic atbildīgai iestādēji un kā tad eh, secinājumi ir jāpieņem. Kas ir eh, tie elementi, kurus jaunā direktīva ievieš? To skaitā ir vidas faktoru aptvērums, kuri vidas faktori tad ir jāanalizē, un šie vides elementi, faktori, kas tiks novērtēti, ir jānovērtē attiecībā pret uh, pamatscenāriju, jeb ja baseline scenāriju. Tas ir labāk precizēts uh, jaunajā direktīvā, definēts. Tas nozīmē, ka uh, tiek aprakstīta tātad eh, vīdes situācija tagadējā brīdī, ņemot vērā tendences un tagadējo statusu. Un pastoties uz šo situāciju, uz šo aprakstīto ainu, eh, tiks izvērtēts projekts, lai noteiktu, vai ietekme uz vīdi būs būtiska vai nē. Un kādi ir tie faktori, kas ir jāanalizē, tie ir ūdens, gaiss, zeme. Iepriekšējās direktīvas versijās arī tas bija, bet jaunā direktīva ievieš nepieciešamību arī apsvērt ietekmi uz klimata pārmaiņām. Un uh, direktīvas 4. pielikumā ir aprakstīts, ka tur jāietver visi elementi, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņu uh, mazināšanas faktoriem, proti ar emisijām, un arī um, ar adaptācijas faktoriem ir jāstrādā. Direktīva arī uzsver nepieciešamību uh, vērtējot ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Tas tiek definēts kā uh, dzīvotnes un sugas, kas ir uh, aizsargātas ar dabas direktīvā. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir arī uh, saistīts ar vēl vienu direktīvas mērķi, kas ir censties nodrošināt atbilstību citiem likumdošanas aktiem, jo īpaši dabas direktīvām, jo tur arī tiek prasīta analīze, ja pietiekams pienācīgs novērtējums eh, projektu ietekmei kā tas ietekmēs bioloģisko daudzveidību, dzīvotnes un sugas. Tātad ir nedaudz sarežģīti projekta attīstītājam, eh, ka viņam ir pienākums ehm, īstenot ietekmes novērtējumu uz vīdi un arī pienācīgu novērtējumu um, dabas direktīvu eh, ietvaros. Tātad, ko šī direktīva cenšas eh, izdarīt, ir izveidot tādu vienotu procedūru, uh, kas tiek īstenota, lai novērtētu šī projekta ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Ietekmes novērtojuma direktīva ir plašāka nekā dabas direktīvas, un ja mēs paraugāmies uz uh, būtiskām projekta uh, ietekmēm uz um, um dabu, ne tikai uz Natura 2000 vietām, um, kuras ir aizsargāts, te ir tāds plašāks tvērums. Uh, Bet uh, svarīgākais elements ir nodrošināt, uh, lai eh, vainu ar vienotu koordinētu procedūru tas tiktu panākts ar vienu kopīgu rezultātu, un tāds ir direktīvas mērķis, to direktīvu vēl sasniegt, uzlabot katrā dalībvalstī. No šī uh, skata punktā šī pamatscenārija analīze uh, droši vien būtu līdzīga, un tas ir arī definēts uh, vadlīniju dokumentos, kurus ir komis, publicējusi Eiropas komisija attiecībā uz ietekmes novērtējumu direktīvu. Bet pavisam nesen arī komisija ir izstrādājusi vadlīnijas attiecībā uz šīs 2014. gada ietekmes novērtējuma direktīvas īstenošanu. Tur komisija piedāvā uh, zināmas metodes, metodoloģiju, uh, Uh, lai labāk varētu definēt šo pamatscenāriju, izējas scenāriju. Vēl viens elements, kuru prasa direktīva, ir aprakstīt ietekmes uh, novērtējumā, jeb ziņojumā projekta ietekme uz vidi uh, no kumulatīvā aspekta. Citiem vārdiem sakot, uh, Iepriekšējās direktīvas versijās eh, viena no galvenajām problēmām, eh, kas tika identificēta, bija tā, ka daudz projektu tika tā kā sadalīti, sagriezti mazākās daļās, lai izvairītos no tā, ka uh, Uh, šim projektam būtu jāveikts ietekmes novērtējums. Tātad šī projekta saīsināšana vai samazināšana apjomā uh, tad novest pie tā, ka uh, nebūtu pienākums veikt ietekmes novērtējumu. Un ar šo pienākumu un šī problēma ir arī izraisījusi virknī lūgumrakstu un sūdzību un pat uh, virkni uh, spriedumi ir es uh, tiesā pieņemti. Un tiesā vēlreiz uzsvēra to, ka ir jāveic visu projektu analīze, kas atrodas šajā teritorijā, tuvumā šai teritorijai, kam varētu būt ietekme šo uh, um, teritoriju un ir jāskata visu projektu kumulatīvā ietekme. Un nav runa tikai par tagadējiem, bet arī par nākotnes uh, projektiem. Pavisam nesen bija uh, tiesas spriedums par Itāliju, ka tie ir ne tikai pastāvošie, bet arī nākotnes projekti, kas ir jāņem vērā šādā novērtējumā. Tātad no šī skata punkta direktīva precizē nepieciešamību analizēt kumulatīvo efektu uh, attiecībā uz visiem projektiem, kas varētu būt būtiski attiecīgajā teritorijā. Vēl viens elements, um, kas ir uh, jāapsver nākotnē, ir tas, ka direktīva prasa visu saprātīgo alternatīvu uh, aprakstu, uh, kas ir izvērtāts, bet ne tikai alternatīvas ir jāmin, bet ir arī jāmin iemesli, kas uh, Um, ir bijuši pamatā attiecīgajai izvēlei un kāda būs katra, katra uh, varianta ietekme uz vidi. Vēl viena problēma, kas tika identificēta direktīvas pārskatīšanas uh, laikā, bija tas, ka ja vienreiz uh, ir pieņemts lēmums, atbildīgai iestādē par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu, uh, tad šajā lēmumā ir jābūt uh, pasākuma aprakstam, kas ir jāveic attīstītājiem, lai izlai, izvairītos, uh, novērstu vai mazinātu ietekmi uz vidi. Bet tas arī bija viss. Bija šis lēmums, bija, bija minēti šie pasākumi, bet nebija tāds monitoringa mehānisms, lai sekot līdzi kas tad notiek, lai noteiktu, vai attīstītājs tiešām arī ievieš tos pasākums, kas tik minēti lēmumā. Šajā direktīvā ir pienākums noteikt uzraudzības pasākumus, kas um, parādz īpašu monitoringa procedūru, kas ir uh, jānosaka uh, lēmumā. Tur ir noteikti arī parametri, uh, attiecībā pret kuriem tiks um, veikts monitorings. Tas ir ļoti svarīgs elements šajā direktīvā, kas nodrošinās to, ka e, direktīva būs efektīva. Vēl viens elements, kas ir tiešām svarīgs ieteikums novērtējuma direktīvā un šajā procesā, ir sabiedrības iesaiste. Direktīva pastiprina nepieciešamību iesaistīt sabiedrību un runā par efektīvu iesaisti. Te tiek prasīts, eh, ka pirms eh, attīstības eh, atļauja tiek sniegta, lai informācija, kas tika, tiek sniegta sabiedrībai un direktīvā atsaucas uz visu informāciju, kas ir jāsniedz sabiedrībai, lai sabiedrības locekļi varētu eh, runāt par savām bažām un eh, sniegt savu reakciju uz projektu. Un tas prasīts, ka ja informācija tiek sniegta elektroniski, pat ja tas ir eh, atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē, kam jāpieņem lēmums, Tātad tas ir jādara, un tad uh, direktīva prasa arī uh, informācijas izpaušanu tik līdz ir pieņemts lēmums. Tas nozīmē, ka lēmumam ir jābūt publiskam, tas ir jāpublicē, uh, iekļaujot arī konsultāciju rezultātus, uh, tā skaitā arī sabiedrības reakciju. Un uh, šī sabiedrības reakcija un informācija, kas ir savākt šajā uh, Uh, laikā ir jāpasaka, kāds tika ņemts vērā. Tas ir svarīgi, jo kopiena tiesa, jeb Eiropas Unības tiesa jau prasīja uh, to, ka šī informācija ir jāsniedz, bet tikai pēc pieprasījuma, pēc pilsoņu pieprasījuma, um, kam interesē šie jautājumi. Tātad direktīva iet tālāk un prasa uh, šīs informācijas sniegšanu automātiski, negaidot, kamēr kāds to prasīs. Cik tālu tad esam tikuši attiecībos direktīvas transponēšanu? 2017. gada maijā dalību valstīm bija jāiesniedz uh, Tātad, ja dalībvalstīs iestājas spēkā šai likumdošanai, kas transponē šo direktīvu, mēs zinām, ka šobrīd eh, pēc publiskās informācijas, kas ir pieejama, mēs zinām, ka komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūras par vēlu, eh, pārāk vēlu transponēšanu un vēlu informācijas sniegšanu par pieņemto likumdošanu attiecībā uz 21 dalību valsti no 28. Mēs ceram, ka 260. panta trešā punkta mm, ietekmi, kas var noteikt arī sodus, kopienu tiesa var noteikt sodus par pārāk vēlu transponēšanu. Uh, Ceram, ka tas dos zinām ietekmi, un mēs zinām, ka vairākums dalībvalstu pat, ja ir jau par vēlu, viņi ziņo par uh, savu likumdošanu, un uh, komisija šobrīd uh, izvērtē, direkt, vai to, vai direktīva ir pienācīgi transponēta. To uh, daļēji dara arī uzņēmums, kurā es strādāju. Šī ietekmes novērtējuma direktīva tā stājas spēkā 2014. gadā. Tai būs uh, ietekme sākot ar 2017. gadu un sākot no brīža, kad tiks pieņemta nacionālā likumdošana. Uh, Mēs no publiski pieejamās informācijas zinām, ka tā likumdošana, kādu pieņem zināmas dalība valstis, jo mums ir labākā prakse no tādām valstīm kā īrija, kur likumdošana vai informācija par likumdošanu, kas tiks uh, ieviesta, ka tas ir uh, publiskots viss un ir bijušas sabiedriskās konsultācijas Francijā, piemēram, uh, Francijas uh, valsts padome jau teica, ka uh, likumdošana, ar kuru tiek transponēta direktīva, jau pārkāp direktīvu, proti, ka netika transponēts pienākums izvairīties no interešu konflikta starp kompetento iestādi uh, kas pieņem lēmumu par kādu projektu un e, to, kad e, kompetentā iestāde ir arī projekta attīstītājs. Tas ir jauns elements direktīvā, tas arī radīja daudz problēmu iepriekšējo direktīvas versiju ieviešanā, un tas tagad ir e, izlabots jaunajā direktīvā, ir šī jaunā prasība. Uh, Ir svarīgi, lai Eiropas parlaments un arī nacionālajie parlamenti nodrošinātu, ka šie elementi tiek pienācīgi risināt arī likumdošanā nacionālā līmenī. Runājot par ieviešanu, šī direktīva ir bijusi daudzu sūdzību un lūgumrakstu temats. Mēs šeit redzam, ka 12% no uh, Eh, pārkāpumu lietām um, ir tieši par šo ietekmes uz vidu novērtējumu direktīvu. 2016. Eh, gadā 70 no 340 astoņiem jaunām sūdzībām bija par šo direktīvu un tā tālāk. Skaitļi ir diezgan augsti, un šī iemesla dēļ komisija ir uh, Eh, pieņēmusi vadlīnijas, kā šo jauno direktīvu piemērot. Papildinot jau iepriekšējās vadlīnijas, mēs nezinām, kā šī direktīva tiks ieviesta, jo vēl ir pats sākums ieviešanas posmā, bet mēs zinām, ka ir daži elementi, kas varētu būt problemātiski, piemēram, eh, šī te eh, nozīmības koncepcija, proti ko nozīmē nozīmīga vai būtiska ietekme. Direktīva šo koncepciju nedefinē, bet vadlīnijās komisija cenšas sniedz zināmu informāciju dalībvalstīm, ko tas nozīmē, ko tas nozīmē attiecībā uz šo pamatscenāriju un uz metodoloģiju, lai varētu novērtēt, vai ietekme ir būtiska vai nē. Un tāpēc ir pie, piedāvāts, eh, lai būtu metodoloģija, piemēram, ir projekts, kas saucas Impērija, kas piedāvā metodoloģiju, kas ir diezgan vienkārša, balstīta uz Excel programmu, kur visa informācija tiek savākta, kas ir vajadzīga ietekmes novērtējuma papildus tai informācijai, eh, kas ir par dažādajām projekta alternatīvām. Tas ir tāpēc, lai varētu pienācīgu analīzi veikt. Tātad noslēgumā mēs gribētu uzsvērt uh, Eiropas parlamenta deputātiem un arī Nacionālo parlamentu deputātiem aicināt eh, nodrošināt to, lai tiktu pienācīgi uzraudzīta direktīvas ieviešana. Un tie elementi, ko mēs šodien pieminējām, ir jāparūpējas par to, lai tie tiktu pienācīgi transponēti un ieviesti esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies! Ļoti, ļoti profesionāli interesanti analīzi un šķiet, kā šī jautājuma sakarā ir vairākas nopietnas problēmas. Katrā ziņā tas ir nozīmīgs izaicinājums dalībvalstīs. Ir 21 pārkāpuma process uzsākts, un būtu ļoti noderīgi nosūtīt vēstījumu šajā sakrā, un paldies par ieteikumiem, bet tagad es gribētu uzsākt diskusijas, ja jums ir jautājumi vai komentāri, un arī tos varētu izklāstīt tagad, bet man ir lūgums no Davida Lova, kurš ir lūguma rakstu komitejas loceklis parlamentā. Paldies, priekšsēdētājs, paldies par. Iespēju izteikties, kura nav ierasti piešķirt, netiek ierasti dota e, šādu e, komiteju dalībniekiem, kas nav locekļi komitejām. E, tad, kad nāca sākotnējā EIA direktīvu bija ļoti daudz lūgumraksti no daudzām valstīm, un tie, tas notika sadarbībā ar vidas komiteju, un galvenais pamudinājums bija pārskatīšanai. Mēs dzirdējām arī no eh, Martas Balasterosas, kura sniedza mums ļoti daudz faktisko informāciju, kuru varēja aps, eh, kas eh, palīdzēja apstrādāt šo informāciju, bija lūguma rakstkomitejas referents Huntes, kurš norādīja uz daudzam, daudzajiem trūkumiem, kuri pastāvēja. Eh, attiecīgajā tekstā, un šodienas seminārs attiecas uz parlamenta uh, un pilsoņu tiesību stiprināšanu šajā jomā, un es domāju, ka ne jau nejauši ir izvēlēta uh, eh, šī, šī te direktīva, tas to var attiecināt arī uz citām jo ņemot vērā to, ka parlaments atspoguļo pilsoņu viedokļus, cieši sadarbojas ar komisiju, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai šis process notiktu ciešā sadarbībā ar dalībvalsti. Tomēr, kā jau norādīja iepriekšējā runātāja, ir daudz neatrisinātu problēmu, un, manuprāt, svarīgākais ir netīvis tas fakts, ka ļoti ilgs ir pārskatīts direktīvas ceļš, kura jau ir apstiprināta pirms diviem gadiem, nu, un tāpēc pārkāpumu skaits ir ārkārtīgi liels, bet arī ir darbību trūkums no dalībvalstu puses, lai aktīvi rīkotos, lai īstenotu šo direktīvu ne tikai attiecīgo pilsoņu pašvaldību interesēs, kurus var ietekmēt ietekme uz vidi un infrastruktūru projekti uz vidi, bet konkrēti piemēri Francijā, Loarē, kur uh, ir lūguma rakstu komitejas projekts, kad komiteja lēma un parlaments piekrita, ka ir skaidrs pārkāpums ne tikai vidas direktīvai, bet putnu direktīvai, dzīvoķu direktīvai un Tomēr arī 15 gadus vēlāk Francijas lēmēji iestādes turpina pārkāpt likumu attiecībā uz šo direktīvu izmantošanu dalību valstīs. Tāpēc būtu ļoti noderīgi dalību valstu parlamentiem, kad eh, šādi jautājumi nonāk to uzmanības lokām kopīgi ar mums risināt šīs nopietnās problēmas, jo runājot par EIA direktīvu, nereti tiek saņemtas sūdzības, kāds ir runa par lieliem infrastruktūra projektiem. Šeit ir iesaistīts lielas naudas summas, būvniecības intereses un tā tālāk, un nereti ir parādās uh, iespēja un līdzekļi uh, apstrīdēt šos projektus eh, pēc pilsoņu apmierinātības. Mums, es domāju, ir jāstiprina lielāka apziņa un skaidrāka lēmuma pieņemšana dalību valstīs par to, kad tās rīkojas aizstāvot Eiropas pilsoņu intereses un it īpaši tiesības aizsargāt apkārtējo vīdi. E, biodaudzveidības e, mērķi vai putnu dzīvotņu e, nodrošināšanas mērķi ir jāņem vērā, un arī tāpēc komisija ir jārīkojas kareivīgāk Eh, prasot atskaits no dalību valstīm un vēlams pirms lieta nonāk justīcijas tiesā, jo, eh, ja komisijai ir pārkāpuma procesa tiesības, parlamentam tāda nav. Un šobrīd ļoti lielā mērā daudz kas ir atkarīgs no komisijas un atbildīgā komisāra par to, kā šī direktīva tiek īstenota. Bet labāks veids būtu sadarbībā ar dalībvalstīm un parlamentam, sadarbojoties ar dalībvalstīm pēc tam, kā tik lielus pūliņus ir pielikuši pilsoņu institūcijas pārskatīt likumdošanu, lai tā tiktu uh, darboties spējīgi īstenota uz vietas. Paldies, kurš būs nākošais runātājs ar jautājumiem, komentāriem. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es gribu uzdot jautājumu runātājam par interešu konfliktu jautājumu un par direktīvu, kā tas uh, tiek skatīts. Piekrītu prezentācijai un iepriekšējiem runātājiem Laukungam, kas uh, teica, ka lielākā daļa. Um, uh, sūdzība ir par šo direktīvu. Es domāju, ka šī direktīva ir ārkārtīgi nozīmīga, jo tā pilsoņiem dod iespēju meklēt risinājumu ES līmenī jautājumā, kas visādi citādi būtu nacionāla kompetence. Nu, piemēram, izsniegt attīstības atļaujas. Daudz cilvēki ir vīlušies, kad nacionālās varas iestādes uh, izsniedz attīstības atļaujas, it īpaši eh, megalieliem projektiem un ir saistīti ar vidas uh, eh, apsvērumiem un šādām cilvēkiem. Un tā kā šī atļauja piešķiršana ir tipiski nacionālā kompetence, tad šī direktīva ir vienīgais mm, veids, eh, kā meklēt risinājumu ar ārpus nacionālajiem iespējām. Tas ir iemesls, kādēļ šī direktīva ir ārkārtīgi nozīmīga pilsoņiem. Lai arī, un tagad jautājums. Bieži redzam, ka nacionālajā līmenī EAS tiek uh, apmaksāti un to maksājums veids attīstītājs pats, un līdz ar to ir liels plašs interešu konflikts sagatavojot un noslēdzot IAE kā tādu. Kas būtu, kāds būtu risinājums uh, šādos uh, ļoti lielos uh, attīstības projektos? Un tad uh, arī pamatojums uh, secinājumos, uh, kādēļ tāda tiek uh, iznot. Jūs redzat, jums dažkārt ir šāda megaprodukta uh, attāvis ir izsniegtas un uh, būvniecība tiek uh, veikt uz neskartas uh, zemes. Un tajā pašā laikā tā ir labākā mm, attīstības iespēja uh, videi, kas ir no absolūti uh, vienkārši nepastāvošs un dažkārt vai bieži arī ir jārunā par šo interešu konfliktu. Tā tad jautājums ir, vai pārskatītajā direktīvā tiks pievērsta uzmanība šim jautājumā, jo tā ir ļoti liela problēma implementācijai, ja mēs ar implementāciju saprotam patiesas bažas par vidu un arī pilsoņu aktivitātes, kas ir norūpējušies par vidi. Paldies! Jā, paldies! Uh, Saimons Busutils tikko uzstājās no uh, Maltas. Saimon, paldies par jūsu vārdiem. Dargie kolēģi, vēl kādas piezīmes vai jautājumi? Jā, lūdzu. Desideravo intervenire con una domanda, eh, sono membro del Parlamento italiano. Gribētu uzdot eh, jautājumu. Esmu Itālijas Nacionālā parlamenta deputāte un gribētu jautāt eh, par eh, vidas ietekmi sekojošu lietu. Un domāju, ka būtu labi saprast, kas īsti tiek domāts, sakot, integrēts novērtējums. Ja mēs runājam par vidas ietekmi, tad tie ir arī ilgtermiņa sociāli ekonomiskie ietekmes faktori konflikts bieži rodas, ja vides novērtējums tiek atdalīts no kopējā novērtējuma. Ja mēs runājam par attīstību kādā jomā vai kādā reģionā, kur tiek īstenots jauns projekts, un otrs puses gribētu arī uzzināt, cik tālu direktīva iekļauj dažādus pārvaldības līmenis - nacionālā, reģionālā, vietējā līmenī. Ne tikai novērtējot, bet arī kontrolējot un pārskatot projektus. Kā arī jautājums, kā nākotnē projektu administrācija varētu tikt efektīvi kontrolēta. Paldies par jūsu jautājumu. Jautājums no Itālijas, Rasīnī kundze tā bija. Nākamais jautājums. Liekas, ka tāda vairs nav. Liekas, ka nekļūdos. Un, cienētā kundze, varbūt, ka jūs varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Nu, pirmais jautājums. Uh, Ļoti interesanti. Ir jauns pants direktīvā 9a, kas nosaka to, ka parastā gadījumā direktīva uzliek par pienākumu attīstītājiem sniegt informāciju un novērtējumu. To saņem atbilstošā atbildīgā iestāde un analizē to. Tātad tiek analizēta uh, informācija un uh, resursu process. Ja attīstītājs ir tas pats, kas uh, atbildīgā iestāde, tad tā ir problēma. Un par to viss bieži ir uh, norādīts daudzskaitlīgās sūdzībās un lūgumrakstos. Tas, ko nosaka šis pants, ir Tur, kur atbildīgā iestāde ir arī attīstītājs, dalību valstī jānodrošina tas, ka administrīva kompetentā iestāde tiek atdalīta. Tas nozīmē, ka jābūt ir skaidram nodalījumam, lai novērstu konfliktu. Ja lēmumu pieņem kompetentā uh, iestāde, un tai jābūt nodalītai no tās iestādes, kas e, veic attīstības darbības un sniedz uh, informāciju par ietekmes novērtējumu attīstītājiem. Dalībvalstī jānodrošina tas, ka ir nodalījums uh, starp lēmumu pieņemšanu un novērtējumu. Tas ir tas, kas ir noteikts un tas ir pārņemts arī nacionālā likumdošanā, un ne tikai tas. Darbība jāveic, tas tam jānotiek, tāpat kā pārvaldības un administratīvā jomā. Es ceru, ka man atbildi bija pietiekami skaidra. Otrs jautājums. Itālijas pārstāvtautā. Es uh, nedzirdēju daļu, um, jo uh, izmantoju uh, austiņas. Man liekas, ka jūs jautājums bija par līdzīgu izpratni, proti uh, līdzīgiem uh, lēmumiem, kur tiek pieņemti lēmumi. Vai jūs varētu atkār atkārtot jūsu jautājumu, lai es varētu uh, sīkāk atbildēt? Jā, tā tas bija tā. Un uh, vēl arī uh, pirmā jautājuma daļa bija par definīciju. Integrētai vidas ietekmei iekļaujot plašākā izpratnē sociāli, ekonomisko reģionu attīstību, jo daudz konflikti izriet no vidas uh, ietekmes idejas kas konfliktē ar ilgtermiņa attīstību. Šajā jautājumu kopumā. Un otra daļa, to jūs atbildējāt dažādie pārvaldības līmeņi un administrācija, cik tālu tie ir iekļauti kontrolē un uh, monitoringā. Uh, Yes, so in terms of the, um, I think... Tātad, vides mērķis ir vides uh, aspekta iekļaušana lēmšanas uh, procesā un šai ilgtermiņa attīstībai ir jābūt, ja ir sociāli ekonomiskie apsvērumi, tad lēma pieņemšanas procesē ir uh, vienādi jāvērtē gan šie aspekti, gan arī vidas apsvērumi. Taču direktīvas mērķis ir vidas aizsardzība. Piektajā un astotajā A pantā ļoti skaidri ir uh, noteikts par uh, vidas jautājumu risināšanu un piekrišanu vai šie darbi e, ir e, jāveic vai nē starp dažādajiem vidas e, mērķiem un faktoriem. Tie ir jāanalizē un novērtējuma procesā. jānorāda uz iemesliem, kādēļ lēmumi ir pieņemti, jānorāda arī alternatīvie lēmumi un iespējas. Un šai informācijai ir jābūt pieejam tā, lai katram atsevišķiem būtu informācija, kādēļ lēmums ir pieņemts tā, kā pieņemts. Tātad 8a viss pants ir uh, jauns, un ja tas efektīvi darbosies, ja tas būs uh, pareizi transponēts un pielietots, tad tas garantēs uh, ilgtspējīgāku attīstību un direktīvas pielietojumu, kas tiešām atbildīs vidas apsvērumiem un kas vienādā veidā, nopietnā veidā izvērtēs ekonomiskos un vidas ietekmes faktors. Par pārvaldību. Taisnība ir, sakot, ka lielākā daļa uh, projektu tiek attīstīti vietējā līmenī, un tie ir vietējie attīstītāji. Un arī lēmumu pieņēm, pieņēmēji ir vietējā līmenī strādājošie un lemjošie. Jā, dažkārt tas rada uh, individušu konfliktu dažādos veidos, taču tas fakts, ka direktīva prasa plašāku informācijas uh, sniegšanu. Uh, iedzīvotājiem pirms lēmumu pieņemšanas un ka šī uh, informācija ir uh, jāsniedz uh, eh, tīmekļa tieši saistē mm, vietējā un nacionālā līmenī, tad tas nodrošina to, ka ir plašāks informācijas apjoms un koordinācija pieejama. Dalību valstīs jāsniedz informācija un kvantitatīvie un kvalitatīvie dati komisijai ik katrus sešus gadus. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir jāizveido sistēma, kā iegūt informāciju no vietējā un nacionālā līmeņa, lai pēc tam sniegtu atbildi komisijai. Šai sistēmai ir jābūt izveidotai visās dalību valstīs. Kā dalību valsts šo informāciju no vietējā uz nacionālā līmeni iegūst, tas nav direktīvā noteikts. Taču tas fakts, ka dalību valstī šī sistēma ir komunikācijas ziņā ar nacionālā un vietējo līmeni jāizveido, tas novedīs pie labākas pārvaldības nacionālā līmenī, jo ir nepieciešama. Uh, plašāka informācija. Vienīgais jautājums ir, cik nozīmīgi ir tas, kas notiek. Mēs negribētu pēc sešiem gadiem būt situācijā, ka dalībvalstis norāda, ka nav dalībvalsts un nosūta ierēģis iegūt informāciju. Un tas ir gadījies arī atbildības. A, ziņā vidusjomā, un bieži dalībvalsts saka, jā, tas šīs informācijas nav, tas ir ļoti sarežģīti. Nu, tā tad ir jānodrošina tas, kā informācija tiek ievākta, un komisijai un Eiropas parlamentam ir iespēja monitorēt, kā likumdošana tiek iekļaut. Likumdošana, kas ir bijusi apstiprināta Eiropas Savienības līmenī, un nu, tas ir tas, kā es šo situāciju redzu. Paldies, liekas, ka papildu jautājumu nav. Tagad uh, man ir iespēja iepazīstināt jūs ar mūsu nākamo runātāju, Sāra Dreikas kundze, vecākā lektora Eiropas Savienības tiesību jautājumos uh, Kardifas uh, likumdošanas un politikas augstākajā skolā, Kardifas universitātē, apvienotajā karalistē. Un viņi runās par 2004. gada regulējumu. Uh, gaisa pasažieru uh, tiesību jomā. Runa ir par transpozīciju un ieviešanu. Labrīt, esmu Sāra Dreika un es vēlos runāt par avio pasažieru tiesībām. Es koncentrēšos uz tās transponēšanu un ieviešanu. Prezentācija notiks divās daļās. Pirmajā es skaidrošu regulu Uh, sapjomu īstenošanu pašreizējo stāvokli. Otrajā daļā izklāstīšu tās piecas jomas, kurās vajadzētu panākt uzlabošanos un arī runāšu par ieteikumiem dalībvalstu parlamentiem, Eiropas parlamentam un citām institūcijām. Iesākumā es pastāstīšu, kā uh, ir skatītas lietas eh, balstoties uz pēdējiem datiem un uzklausot neatkarīgos ekspertus, komisiju un arī revīzijas palātu. Eh, mēs konstatējam, ka datu uzkrāšanā vēl aizvien ir trūkumi, tāpēc ir grūti gūt kopainu pār stāvokli Eiropas Savienībā. Un es vēlos šo problēmu skatīt um, lūgumrakstu komiteju interesējošā griezumā. Uh, pasažieru tiesību politika ir viens no visaptverošākajiem režīmiem pasaulē, un ir ļoti būtiski tas, kā avio pasažieriem ir piešķirtas konkrētas tiesības, kuras tie var izmantot uh, ceļot prasības attiecīgajās tiesās un Eiropas Savienības tiesā. Tomēr to skar arī cita esošā likumdošana, tā skaitā nesenā datu aizsardzības regula. Avio pasažieru tiesību regulas mērķis ir panākt patērētāju pasa, aizsardzības augstu līmeni Eiropas Savienībā, piešķirot tiesības uz palīdzību un kompensāciju avio pasažieriem gadījumos, kad eh, tiem tiek atteikt iekāpšana, tiek eh, īstenotā mm, nevēlama uh, augšup vai lejupējoša klasifikācija apkalpošanas klasē, kad tiek atcelti lidojumi citos gadījumos. Dažādi nos, noteiku, notikumi nevar tikt paredzēti. Visi kopumā ir iespējami. Eh, visdažādākie, piemēram, vulkāniskie putekļi, eh, streiki un daudzi citi eh, Tāpēc nereti arī ir gadījumi, kad ir sarežģīti saņemt eh, individuālu reparāciju, un mēs aicinām nacionālos eh, rīkoties nacionālās struktūras un tiesas gadījumos, kad pasažieri vēršas pie menedžmenta aģentūrām un pie citu līmeņa aģentūrām, lai varētu saņemt viņiem likumiski pienākošos kompensāciju. Regulējumā ir norādīts prasības dalību valstīm, kurām ir jāparedz nacionālās struktūras, kuras skata lietas individuāli prasību sakarā. Tāpat nacionālo sankciju sistēma, kas ir aktīva, proporcionāla un disozīva. Dalību valstis un komisija ir panākuši zinām progresu, lai uh, eh, līdz savietības eh, prasības respektētu. Tā, tāpat ir uh, apsveicama alternatīvā strīdus risināšanas iespēja pienotās karalistas civilās aviācības uh, pārvalde ziņo, ka 75% sūdzību uh, aviācijas pārvadījumu gadījumā šajos gadījumos lietas ir izlemts par labu pasažieriem. Tomēr pēdējie notikumi rāda, ka Eiropas Savienības pasažieru tiesību sistēma, lai gan labi attīstīta, tomēr ir jāpieliek pūliņi no pasažieru puses, lai varētu to izmantot. Desmit dalību valstu veiktā pētījumā Eh, sūdzību skaits eh, valsts līmeņa uzraugošajās institūcijās ir pieaudzis laikā no 15. līdz 17. gadam, un galvenokārt tas attiecās uz lidojumu atcelšanu vai atteikt iekāpšanu. 13. gadā komisija nāca klajā ar priekšlikumu pārskatīt likumdošanu, lai risinātu trūkumus. Eh, Tostarp Eh, neviendabīga ieviešanas sistēma Eiropas Savienībā, kā arī pārliecīga uh, noteikuma nasta, kas gulstas uz līdzsabiedrību. pastāv iespēja gan, kā apvienotās karalists izstēšanās no Eiropas Savienības 19. gadā leģislatīvo procesu nobloķē. Tomēr jāsaskarās ar pieaugušo sūdzību skaitu, kas uh, izriet no sliktiem laika apstākļiem, streikiem un uh, lidojumu dispečeru kon streikiem. Tas ir novedis pie, pie sūdzību pieauguma līdz ar Eiropas uh, aviācijas tirgus prognozēm katru gadu līdz 30 gadam pieaugt par 5%. Šķiet, ka pilna gai, uh, avio, sabied, avio pasažieru tiesību uh, īstenošana ir apdraudēta. Pārējot pie prezentācijas otrās daļas, es vēlos runāt par piecām jomām, kur ir identificēti paredzamie uzlabojumi, pie kuriem būtu jāstrādā gan Eiropas, gan dalību valstu uh, likumdevējiem. Un uh, tomēr pastāv vairāki trūkumi. Pieci, eh, piecas jomas ir pasažieru zināšanas eh, par eh, esošo situāciju, juridiskā skaidrība, nacionālie ieviešanas režīmi, individuālie pasākumi un regulatīvā visapgrūtinājums Eh, līdzsabiedrībām. Par pirmo runājiet, kā jau ombuds norādīja, ir būtiski pilsoņiem apzināties savas tiesības, viņi to norādīja savos ievadvārdos, un arī to, eh, cik tas ir svarīgi sagaidot nākošā gada māja Eiropas parlamenta vēlēšanas. Nu, regulā ir eh, prasība informēt pasažierus par viņu tiesībām, tomēr nesenais revīzijas palātas ziņojums, eh, ziņojumā ir norādīts, ka pasažieru zināšanu līmenis ir zems. Aptuveni 30% no pasažieriem atzina, ka viņi nedaudz apzinās savas tiesības. Tāpat viņu zināšanas nevienmēr ir precīzas. Es aicinu nacionālajiem parlamentiem panākt to, ka attiecīgās nacionālās struktūras ņem vērā pienākumu informēt un veicināt apziņu pār šo stāvokli. Tāpat e, revīzijas palāta atzīst to, ka ir daudz darbības veikts sakarā, tomēr nevienmēr ir pieejams pietiekami daudz vadlīniju tieši saistē pasažieriem par to, kā rīkoties. Tāpat tie ir sagatavoti desmit ieteikumi Eh, pasažieriem, kuriem ir eh, parādās problēmas eh, ceļojuma īstenošanā. Tālāk pārējot pie juridiskās skaidrības. Regulā ir jāskata pelēkās zonas, kas piedāvā pie, pelēkās zonas, ko, kuras var interpretēt plašāk vai šā, šaurāk, piemēram, laika apstākļi un citas, citi gadījumi ir jāpastāv juridiskai skaidrībai strīdos starp eh, pasažieriem un avio sabiedrību. Likumdošana var būt visai sarežģīta un ir varbūt grūtības interesētajām pusēm pienācīgi iztenot savas tiesības. Lai nodrošinātu juridisko drošību, ir jārīkojas proaktīvi informējot pasažierus par viņu tiesībām, uh, tā skaitā uz kompensāciju, kad 18. gada jūlijā apvienotās karalistas civilās aviācijas pārvalda nāca klajā ar uh, preses relīzi pār pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā pēc Rienai streika. Uh, šis jautājums bija visaktuāls. Tāpat ir jāapmāca personas, kuras strādā pie nacionālā līmeņa likumdošanas ieviešanas, uh, lai varētu šīs kapacitātes Eiropas institūcijās un nacionālajos parlamentos skatīt labāk. Na, nākošais jautājums par dalību valstu īstenošanas līmeņiem. Tas ir vājš posms noteikumos ir paredzēti eh, manevrēšanas iespējas dalību valstīm, kas noved pie dažādām interpretācijām. Turklāt nereti eh, nacionālās likumdošanas eh, paredzētie pasākumi ir pārāk vāģi. Pietrūkst operatīvās, taktiskās ekspertīzes Um, un spēju risināt ārkārtas situācijas. Ar, arī sankcijas nereti ir pārāk uh, vājas, un 14. gada komisijas ziņojums rāda, ka uh, dažās uh, dalībvalstīs sankcija maksimāla, sankcija griezt sasniedz 1000 eiro. Tas pats tiek tika ziņot 14. gadā, komisija norāda, ka nacionālās struktūras um, neparēdz sankcijas par atbildību un sankcijas tiek piemērotas tikai vienā divos procentos gadījumu. Tomēr uh, juridiskie sliekšņi nereti ir pārlieku sarežģīti, vairākās dalību valstīs ir krimināla un nevis administratīvā tiesvedība, atsevišķās dalību valstīs nacionālās struktūrām pašām nevienmēr ir um, iespējas eh, celt eh, prasības. Tāpat var būt cita veida grūtības par pārkāpumiem, kas ir notikuši citā valstī eh, vai pārvadātājiem citā dalībvalstī. Tāpat regulas interpretācija nacionālajās struktūrās, it īpaši ārkārtas apstākļu gadījumos, ir atšķirīga un izmeklēšanas līmenis šajos gadījumos ir atšķirīgs. Tiek piedāvāts šajā jomā nacionālajiem parlamentiem būt ar nozīmīgu lomu, un nacionālajiem eh, politikai var būt īpaši ietekmi uz līdzsabiedrībām, un uh, panākt uh, situāciju, ka, dali, ka līdz sabiedrībām neizrādās izmaksu ziņā efektīvāk neņemt vērā savus pienākumus. Vienotā pieeja regulas ieviešanai ir atbildīga ieviešana. Tiek aicināts gai, gaisa lidpas līdzsabiedrību pasažieru tiesību jomā paredzēt intervences, kuras pakāpeniski pieaugot, pieaug, nu, kļūt, kļūtu pār ar uh, represīvāku raksturu. Tāpat informatīvajā tekstā ir eh, piedāvāts ieviešams perimetrs ar norādēm, kā tas darbotos praksē. Par ieteikumiem dalību valstu parlamentiem varētu parādīt, ka nacionālā politika, tāpat kā nacionālais likumdošanas ietvars, ir um, piemērots atbildīgai likumdošanai Pārējot pie ceturtās jomas, kam jāpievērš uzmanība, ir ļoti būtiski pad, paredzēt pasažieriem kompensāciju, kad viņu tiesības ir pārkāptas. Šajā jomā ir panākt ievērojumu uzlabošanās, piemēram, ar ADR ieviešanu, tomēr vēl aizvien ir vairākas barjeras. Ir vairākas opcijas pasažieriem pieejamas, taču ir jāparedz vairāk vadlīniju pār pasažieru izvēli, par eh, iespējamiem trūkumiem un priekšrocībām, lai izvēlētos opciju, kas ir vienkārša un ar mazām izmaksām. 17. gadā komisija atbalstīja visu Eiropas tīklojumu izveidi, kur ir iekļautas ceļiem aģentūras un pārvadātāji, kur pastāv fórums informācijas apmaiņai. Un šis tīklojums palīdz atvieglot statistikas datu uzkrāšanu. Pasažieriem ir iespēja vērsties dalībvalstīs ar prasību bet šis process varbūt iz, var izrādīties dārgs un lēns. Tāpat ir paredzēta kolektīvās prasības iesniegšanas iespēja ar iespēju organizēt grupu akcijas. Pret šo pie, iespēju vē, eh, protestē aviosabiedrības, un tās ieviešanai būtu vajadzīgs lielāks atbalsts no nacionāliem parlamentiem un uh, Eiropas parlamentiem. Tāpat ir jāparedz pasākumi, lai uh, kompensācija izmaksa kļūtu automātiskā. Rienēža uzskata, kā tas sam, samazinātu nastu uz līdz, līdz sabiedrībām. Tāpēc eh, justīcijas tiesa aicina paredzēt eh, juridisku prasību un pienākumu līdz sabiedrībām automātiski izmaksāt kompensācijas pārkāpumu gadījumos. Pārējot pie pēdējās jomas par uh, regulatīvo nastu līdzsabiedrībām. sabiedrībām Ir skaidrs, ka līdz sabiedrības turpinās pretoties uh, eh, uh, eh, noteikumu prasībām gadījumos, ka tās nespēja kontrolēt uh, uh, lidojumu uh, E, parādoties neparedzamām grūtībām vairākās jomās, piemēram, nenodrošinot aprūpas pasākumus. Un, ja nebūs leģislatīva izmaiņa, dalību valstīm ir jāpanāk iespēja risināt e, šos problēma, šīs problēmas nacionālajā līmenī un jāparādz uh, e, dalībvalstu likumdošanā līdz sabiedrībām eh, vērsties pret trešo pusi ar prasību. Noslēgumā ir ļoti daudz faktori, kas um, apgrūtina pas, eh, patērētāju tiesību aizsardzību līdz sabiedrību pasažieru aizsardzības gadījumos. Dalībvalstīs ir visai plašas iespējas stāvokli uzlabot, izda, paredzēt iespējas dalībvalstu politikā, likumos un panākot nepieciešamo resursu pieejamību. Eiropas Savienības institūcijām ir iespēja pārskatīt juridisko ietvaru regulējumu 261 lai eh, izstrādātu ieteikumus, precizētu tiesības un pienākumus. Tāpat ir jāparedz atbalsts ārpus tiesas prasībām, jo labāks mehāni, labāk mehānisms darbosies, jo vairāk pamudinājumu līdz sabiedrībām būs regulu izpildīts. Bet eh, individuālo prasību loma ir eh, stiprina, papildināt spēcīgu uh, noteikumu ieviešanu valsts līmenī. Paldies par uzstāšanos, dāmas un kungi, un tagad mēs varam pāriet pie diskusijām. Ir jautājumu un atbi, eh, komentāru laiks. Lūdzu, kurš vēlas nākt klajā ar jautājumiem vai komentāriem? Nobody? Neviens. Nu, laikam pirmo, otro, trešo reizi. Nu, tā tad es domāju, ka tagad mēs varētu slēgt mūsu pirmo paneli. Paldies! Un uh, paldies īpaši runātājiem. Paldies jums visiem! Ļoti nozīmīga. Uh, informāciju. Vēlos jūs visus ielūgt, visus, kas ir šeit šajā telpā, uz pusdienām. Pusdienas uh, uh, būs uh, trešajā stāvā uh, brasērijā, un tās ir sponsorējusi Eiropas ombude. Ja kāds nevarēs atrast telpas, tad eh, palīdzēsim. Tātad šajā ēkā, trešajā stāvā, braserijā, no, neatvainojiet, no līdz 2.30. Tātad eh, no 12.30, proti pēc 35 eh, minūtēm, trešajā stāvā, braserijā no 12.30, un mēs savukārt turpināsim 2.30 šeit, šajā telpā mūsu sēdi. Lai jums veiksmīgs pusdienas pārtrauksums, visiem labu apetītu, un šeit šajā telpā turpināsim 2.30.